Sāksim balsošanu, saka priekšādātājs. Η μερίσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία σύμφωνα με την απλοποιημένη διαδικασία. Un tātad, saskaņā ar vienkāršoto procedūru, vispirms balsosim par Karim kunga ziņojumu par, par apgrozībai paredzēto eiro monētu nominālu vērtību un tehniskajiem datiem. Balsosim ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ektusi Karim. Pieņemts. Paldies, tālāk Karim kunga ziņojums par pasākumu, par uh, kopējiem pasākumiem. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk tāpat Kariem kunga ziņojums par trokšņu, pieļaujamo trokšņu līmeni un izplūdes gāzes sistēmām. Arī personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk tāpat Kariem kunga ziņojums par lauksaimniecības traktoriem instalāciju ar um, tātad uh, šauru riteņu bāzi, lauksaimniecības mešatnieks ir traktoriem. Sākam balsot personāla balsojumu, beidzam balsot. Pieņems. Vēl viens Karim kungs ziņojums. Vai ir kādas problēmas? Jūsu balsošanas iekārta nestrādā. Tātad Karim kungs ziņojums par Vēl viens ziņojums par lauksiem pešadības riteņtraktoru vadības iekārtām. Personāla balsojums. Beidzam balsot. Pieņemts. Vēl viens Karim kunga ziņojums par lauksaimniecības un vēršaimniecības riteņtraktoru bremžu iekārtām. Personāla balsojums. Beidzam balsot. Pieņemts. Vēl viens Karim kunga ziņojums par vadītāja pozīcija. Atkal lauksamniecības mešanības īpeņu traktoros sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems. Vēl viens Karim kunga ziņojums par aizmugurē piemontētas aizsardzības apgāšanās aizsarkonstrukcijas šauras riteņu bāzes lauksimtības mežēmniecības riteņu traktoriem. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņem. Vēl viens kariem kungu ziņojums. Par piemērojumu akcijas nodokli tabaks izstrādājumiem sākam balsot, atkal nomināli personāla balsojums. Beidzam balsot. Pieņemts. Vēl viens karnikumu ziņojums par apgrozībai paredzēto eiro monētu nominālu vērtību un tehniskajiem datiem. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Paldies referentam. Έκθεση Manders. Tālāk Manders kunga ziņojums. Manders kunga ziņojums par tekstilu materiālu nosaukumiem ar tiem saistītajiem tekstilu izstrādājumu marķējumiem. Referents vēlas izteikties. Lūdzu, Manders kungs. <coughs> Lielas paldies priekšādātāji. esam nonākuši pie kopēja paziņojuma, vienojāmies kopā ar padomu par to, un, min, un Georgievs kundze vakar bija šeit. E, viņa nevarēja to nosīt, viņa nebija balss, es, varētu, es gribētu to nosīt tagad. Četras līnijas burtiski angļu valodā. Uh, Eiropas parlaments un padome saprot, cik ārkārtīgi svarīgi ir piešķirt skaidru informāciju patērētājiem, ir tīpaši tajos gadījumos, kad tirgu tiek laiks tie produkti ar izcelsmes norādījumiem, tā lai aizsargātu patērētājus pret krāpšanu un maldinošu informāciju jaunu tehnoloģiju izmantošanu, kā piemēram elektroniskais mārķējums, radiofrekvences izmantošana, kā identifikators var būt ļoti liederīgi instrumenti, lai šādu informāciju nodrošinātu. Tāpat laikā, ņemot vērā jauno tehnoloģiju attīstību, Eiropas parlaments un padomu aicina komisiju izstrādājot ziņojumu saskaņā ar 24.4. apakšpunktu. Uh, ņemt vērā jauno marķējumu prasību iespējamību, eh, cenšoties tāpat laikā uzlabot arī tekstilu izstrādājumu izsekojumiem. Tas arī viss, un ministra cerams eh, vienkārši pamās ar galvu un piekritīs man šajā ziņā. Paldies, turpin priekšādētājs. Jā, tātad 35. grozījums par pret atturs pieņemts. Pirmais, eh, otrais grozījuma bloks atkrīt, un līdz ar to pie, tiek, tiek pieņemts ziņojums uh, un pat pasakām paldies Manders kungam tālāk. Balsosim par Morēras kunga ziņojumu. 14. grozījums par, pret. Mēr, Morēras kungs. Šķiet, ka te ir arī paredzēts mutiskas grozījums došu jums vārdu. Paldies, priekšādātāji. Jā, 14. grozījumam ir papildus grozījums. Tajā vietā, kur teikts valstis, es vēlos šo vāl, vārdu aizstāt ar valstis un teritorijas. Šīs grozījums par, nu, ir jāsaka diezgan pašsaprotams. Tāpēc, ka vēlamies šo formulējumu saskaņot ar šīs regulas nosaukumu. Un nosaukums, kā mēs zinām, ārkārtas tirdzniecības pasākumu ieviešana valstīm un teritorijām, kas piedalās vai ir saistīts ar Eiropas Savienības asociācijas un stabilizācijas procesu. Tātad, lūk, šāda korekcija paredzēta, lai novērstu neatbilstību starp pašas regulas nosaukumu un šo tekstu. Te gribu lūgt jūsu atbalstu un lūdzu jūs pieņemt šo mutisko grozījumu labi. Vai ir kāds pret šāda veida mutisko grozījumu? Okay, epomenos, eh, e they're not 40, I'm sorry. Epomenos... Nē, šeit ne, nebija 40 cilvēku, tātad balsosim par 14. grozījumu ar mutisko grozījumu. Par? Pret? Atturs? Pieņemts. Labi, pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Man likās, ka ir pieņemts. Beidzam balsot. Pieņemts. Uh, tropoloģija 15. Tālāk 15. grozījums. Par, pret, atturs, pieņems. 16. par, pret, atturs, pieņems. 17. par, pret, atturs, pieņemts. 18. par, pret, atturs, pieņems Pieņemts. Jūs vēlaties pārbaudīt 18. Es domāju, ka 18. tika pieņemts, bet varam pārbaudīt elektroniski, lūdzu, elektroniski par 18. Beidzam balsot. Pieņemts. Man vajadzēs tomēr kaut kādu palīdzību no jūsu puses šajā balsojumā. Jūs visi būsiet mani asistenti. Visi, kas teiks, pārbaudam, tiem visiem jāpieceļas kājās. Mēs pārbaudīsim, jā. Un ja man būs. Uh, Un, ja man būs taisnība un būs pieņemts, tad jums būs grieķiski jāizkliedz vārdi grīneka, kas nozīmē tā tad man bija mana kļūda. Pār, tālāk, turpinam tālāk. No 8.10. par, pret,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 Nē, es atvainos, 26. ir atsaukts. 22. par. Pret. Labi. Nesaprotu vairs, pārbaudīsim elektroniski. 22. elektroniski lūdzu. Believe it. Pērašu forijas. Beidzam balsot. Pieņemts. 12. par. Pret. Atturs Pieņemts. 13. divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturs pieņemts, otrā daļa par, pret, atturs pieņemts. Līdz ar to balsojam par eh, priekšlikumu grozītāju kārtā par pret atturs pieņemts. Morēras kungs ir lūdzis vārdu. Lūdzu. I have a... Yes, President. I have... Jā, priekšādātāji. Vēlos lūgt pārcelt uz vēlāku laiku balsojumu par likumdošanas rezolūciju. Jā. Komisijas eh, priekšādātājs vēlas izteikties arī par šo jautājumu. Komisija atzinīgi vērtē deputātu priekšlikumu, un mums ir vajadzīgs vairāk laika grozījumu izskatīšanai, tādu kā tie tika pieņemti. Līdz ar to Eiropas parlamentam padomē varētu būt dots papildus laiks šādā veidā, lai nonāktu pie pirmā lasījuma balsojuma. Paldies, tātad ir priekšlikums no referentu puses, tātad šo ziņojumu nosūtiet atpakaļ uz komiteju par, pret, atturs, pieņemts. Hokmark. Sietikā. Tālāk darba kārtībā balsojums par Hokmarkunga ziņojumu radiofrekvenču spektra politika. Pirmais grozījuma bloks. Par. Pret. Atturs. Pieņemts. 20. divās daļās. Pirmā daļa. Pirmā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Tāpat ar personālu balsojumu pasākumu balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk. 69. grozījums divās daļās. Pirmā daļa arī ar no personālu balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems. Personāla balsojums par otro daļu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk. 90. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 60. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 92. par pret atturs pieņemts. 89. par pret atturs pieņemts. Balsosim par groz, grozīto versiju par pret atturs pieņemts. Un personāla balsojums par rezolūciju. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam referentu. Tālāk darba kārtībā balsojums par Karlo Kasīnī ziņojumu grozījumu reglamentā saistībā ar kopējā pārdzemības reģistra izveidi. Godātie un ko tā teikt kolēģi, Kasīnī ziņojums tātad par iestāžu nolīgumu par kopējo pārdzimības reģistru. Tas ir svarīgs solis ceļā uz priekšu, lai regulētu deputātu attiecības ar viņu visādām ārējām interesēm. Pirms mēs pārējām pie balsojuma par šo ziņojumu, gribu teikt, ka darba grupas darbs turpinās, deputāti turpina pie tā strādāt pie šīm ārējām interesēm un Viņi nevēlas tomēr apšaudīt šīs iestādes pašu saturisko jēgu un kasīni ziņojumu. Drīzāk šīs darba grupas mēķis ir papildināt kopējo struktūru ar jauniem aspektiem, bet īpaši cenšoties spēcināt tos noteikumus, kas saistīti ar piekļuvi interešu grupām eh, no interešu grupas puses eh, uz, e, uz Eiropas parlamenta telpām. Lūk, tā, āmen. Nu tā tad visi gatavi? Nu, 1 līdz 13 grozījums blokā par, pret, atturs pieņemts. Par, pret, atturs pieņemts. Tātad tagad šis otrs kasīnī kunga ziņojums par iestāžu nos, nolīgumu par kopējo pārredzamības reģistru. Otrais grozījums par pret atturs noraidīts. Septītais punkts, B apakšpunkts divās daļās. Tātad septītais punkts, B apakšpunkts par, pret, atturs. Pieņemts otrā daļa par, pret, atturs. Pieņemts. Pirmais grozījums par, pret, atturs. Noraidīts. Trešais par, pret, atturs, pārbaudīsim elektroniski. Pēras ufuries. Beidzam balsot. Noraidīts. Ok, ok. Uh, that's fine. Labi, labi, jā, tā tad jā, šis ir pieņemts. Jābalso atsevišķi par devīto punktu, jo bija noraidīts. Tātad sākotnēs teksts devītajā punktā par, pret, atturs, pieņemts. Tātad balsojam par grozīto tekstu par, pret, atturs, pieņemts. Apsveicam Kasīnī kungu. Ekasi Foks. Darba kārtībā tālāk Fauksa kunga ziņojums par finanšu iestāžu korporatīvo pārvaldību. Devītais par. Pret. Atturs. Noraidīts. Astoņi. Grozījumi. 5 līdz 8 par. Pret. Atturs. Pieņemts. <coughs> Gala balsojums par. Pret. Atturs Pieņemts. Apsveicam Foksu kungu. Tālāk balsosim par četriem rezolūciju priekšlikumiem, tie mūsu priekšā par brīvās attiecības noliegumu ar Indiju. Septītais grozījums, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk astotais personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk 14. grozījums divās daļās personāla balsojums. Pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrā daļa. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Sastais par pret atturs noraidīts. Otrais personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tādā gadījumā devītais grozījums personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais grozījums divās daļās. Personāla balsojums par pirmo daļu. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. Trešais grozījums. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 11. grozījums divās daļās personāla balsojums. Pirmā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 12. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 4. grozījums par pret atturs norai pieņemts. Kas to teica? Kas teica, ka vajag pārbaudīt? Vīlana kungs, jūs tas bijat? Labi, vicepriekšādātāji. Es teicu, pieņems vai norādīts? Es teicu, ka pieņems. Nu, ja jūs tagad vēlaties mainīt savu balsojumu, jūs to varat darīt, protams, nenoliedzami pārbaudīsim elektroniski. Balsojumu par ceturto grozījumu, lūdzu. Pēras Uvuries. Beidzam balsot. Pieņems. Grinete, nu, tagad jums ir jāceļ kājās un jāsaka grieķiski pieņemts. Tālāk 13. personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais par. Pret. Atturs. Noraidīts. Pirmais par pret atturs pieņemts. Balsojam par grozīto tekstu, personāla balsojums par rezolūciju. Tātad sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam rezolūcijas autors. Līdz ar to pārējiem tālāk četri rezolūcija priekš, priekšlikumi par Eiropas Savienības un Japānas tirdzniecības attiecībām. Pirmais grozījums pa daļām, pirmā daļa. Nē. Nē, tā tad sāksim tomēr ar mutisko grozījumu otrajā punktā. Lūdzu, Valēsas kungs, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Šajā grozījumā EPP grupa jau lūdz pēc tā, lai tiktu izņemti vārdi strongly no otrā punkta. Es domāju, ka nekāda iebilduma tur nav. Jā, ir vai kādi iebildumi pret šo mutisko grozījumu? Nē, ja nav iebildumu, tad balsosim par šo mutisko grozījumu. Tātad par otro punktu tā, šādā grozītā veidā, kas par pret atturs pieņemts. Nu tā tad tālāk pirmais grīzījums divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturs pieņemts, otrā daļa par, pret, atturs noraidīts. Gala balsojums par, pret, atturs pieņemts. Ļoti labi tālāk darba kārtībā krita un ar senis ziņojums par mežu gatavību klimata pārmaiņām. 22. punkts par pret atturs pieņemts. 25. punkts divās daļās. Pirmā daļa par pret atturs pieņemts, otrā daļa par pret atturs pieņemts Pieņemts. 36. punkts divās daļās. Labi, pārbaudīsim, ja vēlaties pārbaudīt 25. punktu otro daļu, sākam balsot. Erašu furies. Beidzam balsot. Pieņemts. Tātad 36. punkts divās daļās. Pirmā daļa par. Pret. Atturs. Pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Arsenis kungs, jūs vēlaties izteikties, lūdzu? Visi, kas balso pret celtniecības aizliegumu uz zemēm, kur ir uh, meža ugunsrēkos aizgājuši bojā meži nelegālos nolūkos, un tas ir ļoti svarīgi uh, valstīm Eiropā. Un kas ir teiks 36. punktu otrajā daļā? mēģinājums cīnīties pret klimatu pārmaiņām un nodrošināt mežus Eiropā aizsargātos. Tātad 36. Eh, otrā daļa un 37. punkts. Labi, priekšādātājs turpina. Tātad personāla balsojums par otro 36. punktu daļu un par 37. jūs vēlaties personāla balsojumu. Tātad personāla balsojums par otro daļu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk 37. punkts. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Balsojam par 59. punktu par pret atturs pieņemts. 70. punkts divās daļās. Pirmā daļa par pret atturs pieņemts. Otrā daļa par pret atturs pieņemts. 71. punkts divās daļās. Pirmā daļa par pret atturs pieņemts. Otrā daļa par pret atturs pieņemts atturs pieņemts. 72. punkts četrās daļās pirmā daļa par, pret, atturs pieņemts, otrā daļa pirmā par, pret, atturs pieņemts. Labi, pārbaudīsim otro daļu elektroniski, tātad par 72. punkta otro daļu elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Noraidīts. Trešā daļa. Par. Pret. Labi, pārbaudīsim arī trešo daļu elektroniski. Tātad trešā daļa 72. punkts. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtā daļa par. Pret. Atturs. Pieņemts. H apsvērums trijās daļās. Pirmā daļa par pret atturs pieņemts, otrā daļa par pret atturs noraidīts. Labi, pārbaudīsim otro daļu. Pārbaudīsim otro, otro daļu. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nu, gan tiešām dīvaini. Trešā daļa tālāk. Par? Pret? Atturs? Pieņemts. Nu tad kopā par rezolūciju. Par? Pret? Atturs? Pieņemts. Apsveicam Arsēnis kungu. Tālāk darba kārtībā balsojums par Albertīnī kungs ziņojumu par padomus gadu ziņojumu parlamentam par kopējās ārpolitikas un drošības politikas galvenajiem aspektiem un pamatvirzienu izvēlu 2009. gadā. Pietais grozījums par, pret, atturs, norētas bija 25. tālāk, pirmais par, pret, atturs, pieņemts. 19. par, pret, atturs, pieņemts. Otrais par, pret Kas vēlējās pārbaudīt? Jūs vēlaties, Čičesar kungs, vēlaties izteikties, lūdzu? Priekšsēdētāja kungs, kamēr jūs uh, uzjautrinaties uh, par priekšlikumiem pārbaudīt. Es domāju, ka jūs varētu varbūt runāt drusīt lēnāk, un lai tulkojums arī varētu paspēt, un mēs varētu tā kārtīgāk balsot, jo visu laiku ir neliela nobīde. Thank you, Mr. Chichester. Paldies, Čičester kungs, par šo piezīmi. Nu, no tā ņemšu vērā, ka jūs tā tad piekrītat maniem neortodoksajiem gājieniem šeit, vai ne tā? Labi. Otrais grozījums par. Pret. Atturs. Pieņemts. 20. par. Pret. Atturs. Noraidīts.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 Pārbaudīsim, pārbaudīsim elektroniski trešo grozījumu. Pēras ufuries. Beidzam balsot. Noraidīts. Šādā gadījumā Albertīnī kungs ierosina mutisku grozījumu 33. punktā. Un tas saistīts ar sākotnējo punktu. Lūdzam, Paltīnī kungs, jums vārds. Nu, varam atkārtot tikai vēl vienreiz. Te tā tad ielieku te, teikumu, kas sāks ar vārdiem welcomes un beidzas ar manner. Jūs varat šo tekstu paši izlasīt savos dokumentos. Vai ir kāds iebildums pret šo mutisko grozījumu? Nē, ja nav iebildumu, nododam balsojumu un balsojumu par 33. punktu grozītā veidā par pret atturs pieņemts. 28. par pret atturs noraidīts. 38. sākotnē punktā divās daļās pirmā daļa personāla balsojums sākam balsot pret. Turs. Satvainojos tikai otrā daļa personāla, otrā daļa tātad personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais. Par. Pret. Atturs. Noraidīts. Piektais par pret, atturs, pieņemts. Sastais par, pret, atturs, noraidīts. Septītais grozījums, mutiskais grozījums no Albertīnī kunga puses. Tas saist, tātad mutiskas grozījums. Mutiskais grozījums. Septītajā grozījumā Albertīnī kungs jums vārds. Jā, arī šeit uh, balsojumu sarakstos jums pieņems attiec, pieejams attiecīgais teksts, tātad te ir vienkārši runa par šīs valsts oficiālo nosaukumu. Te runājam par to, kā tiek nosodīti šie strīdi, un to, kā šie strīdi nav, nu, nav, nav pieļauti. Jā, Tātad mutiskais grozījums 7. punktā, tātad 45. apakšpunktā, vai ne tā? Atvainojiet, atvainojiet, saka runātājs Albertīnī kungs. Nē, te bija cits, cita lieta. Jā, mēs vienkārši izsvītrojam vārdu Maķedonija un aizstājām to ar bijusī Dienvislavu, eh, Dienvislavu republika Maķedonija. Tātad, ja pat vienkārši Maķedonijas republika, tātad, lai pilns oficiālais nosākums. Vai ir kādi iebildumi pret šo mutisko grozījumu? Nē, tad līdz ar to varam balsot par mutisko grozījumu 7. grozījuma ietvaros par. Es atvainojos. Tātad, kas par? Yeah, it's 40. Yeah, it's over 40. Εντάξει, έχουμε 40 Ara, apo... Labi, redzu, ka ir vairāk kā 40, kas ir pret šo mutisko grozījumu, un tas netiek akceptēts. Labi. Un tātad balsosim par septīto grozījumu bez mutiskā grozījuma. Tātad par, pret, atturs, noraidīts. 22. par, pret, atturs pieņemts. Astotais par pret atturs. Pārbaudīsim elektroniski. Tātad astotais grozījums par sākam balsot. Pērašu furī. Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais grozījums par pret atturs. Tātad, kas par vēl vienreiz? Pret, atturs, pieņemts. Tālāk des, desmitais par, pret, atturs, pieņemts. 16. par, pret, atturs, pieņemts. 11. par, pret, atturs, pieņemts. Pieņemts. 12. par. Pret. Atturs. Noraidīts. 17. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 13. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 18. par pret, atturs, pieņemts. Divdesmit trešais un divdesmit ceturtais atkrīt. Četrpadsmitais par, pret, atturs, pieņemts. Jā, reglamenta punkts. Thank you. I have to work. Paldies, es vēlētos atsaukties to, ko sacīja Čičester kungs. Mums atļauj vērtēt pret, kā sāka tulki, mēs nevaram runāt uh, grieķiski un varbūt lūdzu, lūdzu lēnāk. Nu, acīm redzot, deputātiem ir jāspēj runāt grieķiski. Tāda ir mana atbilde. Now listen. Do... Priekšādātājs turpina. Es varu to darīt arī ļoti lēnām, bet tādā gadījumā mums būs vajadzīgs ilgs laiks. Es atvainojos, Albertīnī kungs, jums. Nu, ba, tūkiem priekšā ir balsošanas saraksts, ja viņiem tā nav, tad tam vajadzētu tā būt, un līdz ar to nevajadzētu būt atkarīgam no tā, cik ātri priekšsādātājs paziņo vai nepaziņo informāciju. Katrā ziņā es centīšos vadīt sēdi mazliet lēnāk, nu, ja tas spēja uzlabot situāciju. Τροπολογία 14. Yes, Mr. Yes, Mr. Dartmouth, you have the floor. Chairman, you yes, speak I can hear very, you. Sorry, Mr. Chairman, you speak very good English as you. Priekšsēdētāji, jūs lieliski runājat angliski. Kādēļ jūs kā šarādi runājat grieķiski un nevarat pāriet uz angļu valodu? Τροπολογία 14. 14 grozījums par, pret, aturs, pieņemts. 85. punkts trijās daļās, pirmā daļa par, pret, Albertīni kungs jums vārds. Es atvainojos, es nevēlos, lai šeit rastos kļūdas bet man šķiet, mēs nenobalsojām par mutisko grozījumu 68. punktam. Mēs šķiet to vienkārši izlaidām. To, kur es minēju iepriekš, par Bahreinas valdības satieksmes nosodījumu. Mums par to jābalso. Mēs pieņēmām šos grozījumus, un sākotnējais eh, punkta teksts atkrita līdz ar to. Turpinam. Tātad 85. pirmā daļa par pret atturs pieņemts. Otrā daļa personāla balsojuma. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Gala balsojums par. Lūdzu. Es vēlējos aizstāvēt Albertīnī kungu, mēs varētu balsot par viņu mutisko grozījumu kā papildinājumu punktam, par kuru mēs nobalsojām. Jo būtu ļoti pozitīvi, ja mēs nosodītu to, kas notiek uh, Bahreinā, īpaši nāves sodus. I, I guess we can go ahead and do it. Thank you. Uh, yeah, it's okay. Mr. Svoboda, you have the floor. Svobods kungs, jūs vēlēties teikt, es, jā, es vēlētos to atbalstīt, jo droši vien, ka tā bija kļūda vai nu balsošanas sarakstā, bet e, ļoti daudz to atbalsta, tā kā būtu ļoti savādi, ja mēs to neiekļautu. Tāpēc es piekrītu Albertīni kunga priekšlikumam ka balsojam par to atsevišķi. Es domāju, ka tas ir tikai godīgi. Jā, labi, tātad nobalsosim par šo mutisko grozījumu, ko iesniedz Albertīnī kungs. Un tur tiek piemin, tātad papildus teksts 68. 68. punktā. Teksts jums pieejams. Vai kāds pret šo mutisko grozījumu? Nē, nav neviens pret, ļoti labi par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 Kopējā ārlietu politika pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā 22 pār pret atturas noraidīts. Pirmais grozījums par pret atturas noraidīts. 11. grozījums par pret atturas noraidīts. 13. 20. 29. grozījums par pret atturas pieņemts. 19. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 23. par, pret, atturas, noraidīts. 24. par, pret, atturas, noraidīts. 25. par, pret, atturas, noraidīts. Otrais grozījums par, pret, atturas, noraidīts Pieņemts. 14. par, pret, atturas, pieņemts. Trešais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Ceturtais grozījums - personāla balsojums. Tri, trešais vēlreiz pacēla rokas pār, pret, atturas, noraidīts. Ceturtais grozījums. Personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Piektais grozījums personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 26. grozījums par, pret, atturas, Norēdīts. Sestais grozījums personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Septītais. Personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Norādīts. Astotais grozījums personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 16. Pār, pret, atturas, pieņemts. 15., 21., 28. un 30. Pār, pret, atturas, pieņemts. 9. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Modisks grozījums? Nē. Septiņpadsmitais. Grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Divpadsmitais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Thank you. 18. atkrīt, tas tika atsaukts. Mirklīt pacietības. Mūtisks grozījums par 87. punktu. Gvaltierī. Līsekungs, jums ir tiek dots vārds. Jā. Dramatiskie notikumi Lībijā liek mums domāt, ka trešajā rindiņā pēc deployment on the ground vajadzētu pievienot dažus vārdus. Mēs vēlētos atbalstīt šādu redakciju, nekavējoties sniegt humanitāru palīdzību misratai un citiem iedzīvotāju centriem, īpaši ar kuģu palīdzību. Īpaši uztraucamies par lielo upuru skaitu uh, Lībijas konfliktā un Kadafi režīma laikā. Līsekungs, es atvainojos. Modiskais grozījums atkrita, jo mēs pieņēmām grozījumu par 71. punktu. Es atvainojos, bet mēs nevarēsim par to balsot. Punkts jau ir grozīts saskaņā ar grozījumiem, ko mēs nobalsojām. Gvaltjērīkungs. 87. punktā grozījums dod vārdu uh, Valtierī kungam. Motiskais grozījums ir šāds. Sākotnējā tekstā tiek atzīts, ka NATO nodrošina kolektīvu aizsardzību tām dalībvalstīm, kas pieder NATO. Un tagad nāk papildinājums un iet tālāk par tās dalībvalstīm. Vai ir kādi iebildumi pret šo motisko grozījumu? Nē, šķiet, ka nav, tad mēs varam par to balsot. Par mutisko grozījumu. Kurš pār? Pret? Atturas? Pieņemts. 88. punkts. Pār? Pret? Atturas? Pieņemts. Yes. I, didn't, I don't think so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 Godāmie kolēģi! Jā, lūdzu, Betenkungs. Paldies par nākamo ziņojumu. Tas ir Muņisas ziņojums, Muņisas de Urkvīzes ziņojums. Es pieteicos runāt uh, saskaņā ar 167. pantu. Es vēlētos atgriezties pie Arsenis ziņojuma. Pie 25. grozījumu viens no maniem kolēģiem aicināja balsot ar personālu balsojumu. Viņš uzskatīja, ka tas ir svarīgi. Jūs to atļāvāt. Šāda nosacījuma reglamentā nav, un jūs lūdzāt parlamentu to apstiprināt. Mēs visi priecājamies par šīm um, dīvainajām pilnvarām, ko pats sev esat piešķīris šodien, bet es gribētu, lai jūs piemērojat šo pašu nosacījumu arī man. Es vēlētos, lai par, ar personālu balsojumu mēs mēs balsotu par katru grozījumu šajā ziņojumā, saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem, kā jūs iepriekš piešķīrāt eh, šādas tiesības eh, kungam. Not, uh... Personāla balsojuma piešķiršana notiek saskaņā ar eh, konkrētā priekšsēdētāja uh, kompetenci. Priekšsēdētājs var piešķirt šādas tiesības balsot ar personālu balsojumu, ja tas netraucā sanāksmē. Viņš var uzdot šādu jautājumu izšķirt arī visam parlamentam. Es domāju, ka tas visiem ir skaidrs. Mums nevajadzētu šeit uh, izveidot precedentu. Tāda nolūka man nebija. Bet, uh, Šulca kungs, ņemot vērā šos apstākļus, man nav nekādu iebildumu izpildīt šo jūsu lūgumu. Taču es gribētu aicināt deputātus um, neizmantot ļaunprātīgi šo potenciālu. Ja jūs tā darīsiet, tad katru reizi priekšādātājs uzdos šo lūgumu parlamentam, un tad radīsies strīdi, kur šādu strīdu īstenībā, kur šādiem strīdiem nevajadzētu būt. Jūs piekrītat un tomēr uzstājat uz personāla balsojumu, es jums arī došu šādas tiesības. Labi, trešais grozījums - personāla balsojums. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais grozījums. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais grozījums. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais grozījums. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 20. punkts. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 26. punkts. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 31. punkts divās daļās. Pirmā daļa - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 32. punkts divās daļās. Pirmā daļā. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 38. punkts divās daļās. Pirmā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais grozījums ar mutis grozījumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Galīgais balsojums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sirsnīgi sveicam. Un tagad eh, sekos balsām skaidrojumi. Yeah.